Torno rega, rega le interrogazioni. Un tagad darba kārtībā multiskie jautājumi komisijai un padomēji vardarbības izbēgšana pret sievietēm. Atgādināšu, ka šodien ir starptautiskā diena, kad mēs atzīmējam cīņu pret uh, vardarbību pret sievietēm. Līdz ar to diskusijas notiek īstajā laikā. Tūlīt pat došu vārdu arī referentes kundzei Svensonei. Paldies! Priekšsēdētājs kundze, šodien ir 25. novembris, desmitā gada diena kopš ANO ir oficiāli atzīmē cīņu vardarbību pret sievieti un visā savā uh, dzīvē esmu strādājis dažādās organizācijās, lai cīnētos pret uh, šādu veidu vārdarbību un savas darba laikā, savas profesionālās aktivitātes darba laikā esmu darījis visu, lai apskaidrotu, kāda ir situācija. Mūsu rīcībā ir tikai vārdi, vārdi, vārdi, un mēs atkārtojam vienu to pašu, un tagad mums ir jāpieņem ļoti konkrēti pasākumi lai cīnītos pret šo vardarbību, jo vardarbība pārkāp sieviešu cilvēku tiesības, tas ietekmē viņu sieviešu ikdienu. Vardarbība, kura nosaka šo sieviešu un jauno meiteņu dzīvi, un mums visiem ir atbildība laust klusumu mums ir jāsadarbojas gan parlamentā, gan arī ārpus parlamenta, sadarboties ar visām pozitīvajām iesaistītiem pusēm, lai varētu pārtraukt šo vārdarbību, dažādu veidu vārdarbības izpausmes, prostitūcija, izvarošana, dzimorganu kropļošana un tam līdzīgi. Un arī vardarbība tiek izmantots kā ierocis konfliktos, karos, un mums ir jārīkojas, jācīnās pret vārdarbību, un jācīnās gan kolektīvi, gan individuāli. Daži cilvēki uzskata, ka eh, vardarbība ģimenēs ir privāta lieta, taču tas tā nav. Šeit mēs runājam par struktūrālu vardarbību, tas ir sociāls jautājums un sabiedrībai ir jāpārēv šis vardarbības cikls. Un loks. Šī problēma ir izplatīta visās valstīs, visos reģionos un kontinentos, lai varētu apturēt šo dzimumu vārdarbību, mums ir jāizveido dzimumu līdztiesība pašā sabiedrībā. Vārdarbība pret sievietēm norāda uz to, cik uh, nelīdzsvarot ir šī situācija starp vīriešiem un sievietēm. mums ir jāstrādā, lai mēs varētu apturētu vīriešu vardarbību pret sievietēm un bērniem. Mēs šeit runājam par stereotipiem, eh, kas attiecas uz dzimumu. Un uz šiem stereotipiem, kur nosaka vīrieši spēcīgāk par sievietēm. Šī vardarbība pierāda, ka līdzsvars starp sievietēm vīrietēm nav panākts. Un tas ir arī veselības aprūpes. Eh, arī veselības aprūpes problēma arī tā ir individuāla sāpes un tā ir arī izmaksas sabiedrībai. Un mums ir nepieciešamība arī panākt šos, um, šo līdzsvaru. Un tas nozīmē arī to, ka Eiropas Savienībā ir arī pilnvaras pieņemt konkrētus pasākumus. Un es un kolēģi parlamentā, sieviešu tiesību komitejā mēs prasām šos pasākumus. Jau Eiropas Savienībams ir Dafnes programma, kur ir noteikti zināms finansiāls atbalsts dažādām iniciatīvām cīņā pret vardarbību. Tas, protams, ir ļoti labi un nepieciešami, bet mums ir nepieciešams daudz vairāk. Tādēļ sieviešu tiesību komiteja šajā parlamentā vēlētos zināt, ko komisija un padomi ir iecerējusi darīt, lai mudinātu dalību valstis izstrādāt nacionālās rīcība plāns cīņā pret vardarbību pret sievietēm, vai komisija plāno un vai varbūt atbalsta arī izveidot vadlīnijas direktīvas, lai izveidot daudz uh, visaptvarošāku Eiropas uh, Savienības plānu un stratēģiju cīņā par šo vardarbību. Līgumos jau ir atrunāts šis līdzsvars, bet kad komisija ir iecerējusi organizēt Eiropas dienu um, cīņā pret vardarbību pret sievieti, jau parlaments vairāk kārt jau kopš 97. gada parlaments ir aicinājis komisiju to darīt, un tagad tiešām būtu īstais laiks noteikt šādu Eiropas dienu. Paldies! Vārds ministrei Tortensonas kundzei Lūdzu. Tak, herr talman! Ärade... Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Cienījamā sieviešu tiesību komitejas priekšsēdētāji, jūs pieminējāt ļoti svarīgu jautājumu, kurām mums ir jārīkojas pavisam steidzami. Un pavisam skaidrs vēlos pateikt, ka vardarbībai pret sievietēm nebūtu, ka to mēs nedrīkstam pieļaut mūsdienu sabiedrībā. Šodien mēs pieminam desmito gada dienu ANO rezolūcijai, kas tika pieņemts 25. novembrī un ar kuru tika noteikta, ka 25. novembris ir starptautiskā diena cīņai pret vardarbību pret sievietēm. Šodien mēs domājam par neskaitām daudziem sievietēm, kas cieši dažādos bruņotos konfliktos. Un mēs lieliski apzināmies, ka vardarbība, no kuras sievietes cieši visā pasaulē, viņas tiek izvarotas, viņas tiek vajātas, vai attiecībās viņām tiek piemērota vardarbīga, eh, eh, vardarbīgas parašas. Šādu eh, sieviešu ir ļoti daudz, tieši tāpat kā to, kas cieši no tā dēvētajiem uh, goda noziegumiem. Mēs apzināmies, cik ļoti daudz dažādu veidu vardarbības tiek vērsta pret sievietēm arī Eiropā ikdienā. Vardarbība pret sievietēm ir milzīga problēma, kas skar vairākas politikas jomas, un tas skaidri pateikts arī rezolūcijā, par kur jūs balsosiet rīt. Uh, Vardarbība pret sievietēm nav vienīgi nozīgums pret sievietēm un netaisnīgums pret sievietēm, bet tas ir arī jautājums par, sievieši, par vīriešiem, kas īsteno šo vārdarbību, un te ir jautājums par dzimumu līdztiesību. Es domāju, ka pareizākais veids, kā cīnīties pret vardarbību pret sievietēm, ir pieņemt holistisku pieeju un definēt vardarbību pret sievietēm. Strādājot pie dzimuma līdztiesības, eh, padome ir vadījusies pēc dzimuma līdztiesības otrajā un trešajā um, līguma pantā. Ir teikts, ka ir jānodrošina līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm visās jomās. Padomu vairāk kārt ir runājusi par vardarbību pret sievietēm. Un es vēlētos runāt arī par pozitīviem piemēriem. Viens no labākajiem pozitīviem piemēriem ir bijusi tā iniciatīva, kuru esam īstenojuši palīdzot sievietēm bruņotajos konfliktos. Ir pilnīgi skaidrs, ka padoms eh, spējas rīkoties ir diezgan ierobežotas, tās ir noteiktas līgumos, un dalībā, uz dalībvalstīm gulstas atbildība par tām jomām, kuras ir viņu kompetencē, jo īpaši attiecībā uz tieslietām un iekšlietām un arī veselības aizsardzību. Dalībvalstīm ir jāpieņem pašām eh, savu plānu, lai cīnītos pret vardarbību pret sievietēm, bet dalībvalsts noteikti varētu uh, iegūt arī no sadarbības savstarpēji. Un tas mums palīdzētu arī Eiropas uh, Savienības līmenī, jo cīņa pret vardarbību pret sievietēm ir viena no sešām prioritātēm Saskaņā 2006.-2010. gada plānu komisija atbalsta dalībvalstis, kuras izstrādā visaptvarošas pieejas, lai cīnītos pret vardarbību, kā arī paredz informēt sabiedrību un sadarboties, meklējot pazudušās personas. Mēs tagad sagatavojam jaunu dzimumu līdztiesības plānu, kas būs pēc 2011. gada. Decembrī tiks pieņemts Stokholms programma, un arī tajā tiek runāts par vardarbību pret sievietēm. Mēs ceram, ka mums izdosies vienoties par šo programmu un ka šī programma arī tiks īstenota praksē. Ļoti daudz jau tiks darīts Eiropas Savienības līmenī, jo īpaši informējot sabiedrību, apkopojot informāciju un apmainoties ar labās prakses piemēriem. Daži pie, piedalījās nesen notikušajā Stokholmas konferencē, kur tika runāts arī par šiem jautājumiem, un tā bija lieliski iespēja dalībniekiem piedalī, dalīties pieredzē un runāt par nākotnes politikām. 2007. gada lēmums, ar kuru tika īst, ieviesta Dafne 3 programma, ir palīdzējis ļoti daudz cīnīties pret vardarbību, kas vērsta pret sievietēm un jaunām meitenēm. Dafne programmai joprojām ir milzīga pozitīva loma mūsu sabiedrībā un tāda tā būs arī turpmāk. Tas, ka mums pietrūkst datu, ir viens no šķēršļiem un arī padomu lieliski apzinās, ka ir nepieciešami salīdzināmi dati, kas mums palīdzētu labāk izprast problēmu, kas ir saistīta ar vardarbību pret sievietēm Eiropas Savienības līmenī. Es ceru, ka nākotnē Eiropas eh, dzimuma līdztiesības institūts, kur kopīgi izveidojas parlaments un padome, palīdzēs mums strādāt šajā jomā. Padome pati jau ir sākusi konkrētu pasākumu īstenošanu, lai apkopot eh, statistikas datus par vardarbību pret sievietēm. Padome ir strādājusi arī um, saskaņā ar rīcības platformu un ir izvirzīti trīs galvenās jomas. Vispirms vardarbība ģimenē, otrkārt eh, seksuālā um, vajāšana darbā un treškārt sievietes um, bruņotajos konfliktos. Mums ir izdevies īstenot progresu, bet, protams, ka ļoti daudz darāmā vēl priekšā. Daudz no eh, visievainojamākām sievietēm dzīvo citos pasaules reģionos, un mums ir jādomā par šiem jautājumiem strādājot pie attīstības politikas. Mums ir jāvēršas arī pret tradicionālo praksi, kā piemēram dzimuma eh, orgānu kropļošanu. Mēs nevaram pievērt acis uz šiem gadījumiem. Uh, Arī um, piespiedu laulības, diemžēl, ir realitāte un tā ir realitāte arī Eiropas Savienībā. Eiropas parlaments nepārtraukti atgādinājis par to, ka ir nepieciešams īstenot pasākums pret um, šādu vardarbīgu praksi. Padomu vēlreiz atgādinājusi savu apņemšanos aizsargāt visievainojamākās sievietes, un attiecīgs dokuments tika pieņemts pagājušajā gadā secinājumi. Un padomas secinājumos uh, Tik teikts, ka visa veida vardarbības izskaušana pret sievietēm un meitenēm, tā skaitā eh, viņa tirzniecība un tradicionālā prakse, eh, ir pretrunā ar sieviešu tiesībām. Kā jau eh, mm, deputāti norādīja savā ievadrunā, vārdarbīgi pret sievietēm uh, neļauj sievietēm piedalīties sociālajā un ekonomiskajā dzīvē. Sievietes, kuras ir izslēgtas no sociālās dzīves, tā skaitā tās, kurām nav pieejas darbam, um, strādāt algotu darbu, diemžēl riskē arī nonākt nabadzībā. Un līdz ar to es atgriežos pie holistiskās pieejas, kur pieminēju savo, um, savas runas sākumā. Uh, Problēma, kas saistīta ar vardarbību pret sievietēm, ir plašāka nekā tikai dzimuma līdztiesības jautājums. Mums ir jācenšas eh, padarīt, to, padarīt sievietes spējīgākas cīnīties pret vardarbību. vardarbību. Sievietes, kuras var izmantot savu potenciālu, mazāk cieši no vardarbības nekā tās, kuras ir izslēgtas no sabiedrības sociāli. Komisija ir arī regulāri atgādinājusi to, ka ir nepieciešams samazināt sieviešu nabadzību, un nodarbinātība ir labākais līdzīgs, kā izvairīties no, no nabadzības. Būtu jādara vairāk, lai veicinātu sieviešu iekļaušanu darba tirgū. Ekonomiskās un sociālās krīzes pastiprina sieviešu ievainojamību, un 2009. gada 13. novembrī padomi apstiprināja virkni pasākumu, kas vērsta uz dzimumu līdztiesību, nodarbinātību un citām, citiem jautājumiem, kurus būtu jāatrisina bez 2010. gada. Ir skaidrs, ka dzimuma līdztiesības jautājumiem nepārtraukti ir ļoti svarīga loma un tāda tā būs arī nākotnes stratēģijās. Šobrīd pieminot desmito ANO rezolūcijas gada dienu, ar kuru tiek ieviest starptautiskā diena eh, cīņai pret sieviešu vardarbību, mēs, atzī, mēs apzināmies, cik milzīga un plaša ir šī problēma, bet vienlaikus mēs eh, priecājamies arī par to, ka valstis sadarbojas, lai pārtrauktu šo briesmīgo praksi. Liela daļa mūsu darba cīnoties pret sieviešu vārdarbību tiek īstenot startautiskajā ietvarā. Nākamajā sesijā martā, nākamajā gadā, ANO sieviešu tiesību komisija pieņems eh, Pekinas eh, platformas eh, piecu gadu izvērtējumu plānu. Šobrīd jau ir, šis, ir sagatavots zināms plāns par progresu, kas ir panākts Eiropas Savienībā un par izaicinājumiem, ar kuriem mums būs jātiek galā turpmāk. 30. novembrī padome pieņems virkni e, secinājumu šajā jomā. Pekinas rīcības platforma mums sniedz nepieciešamo ietvaru un arī ilgtermiņu darba kārtību eh, dzimumu līdztiesības jomā, un padoma tajā ir e, cieši iesaistījusies. Liela daļa šī darba ir veltīta tieši ciņai pret e, vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Šī problēma diemžēl iet pāri dalībvalstu robežām, tāpēc mums nopietni jāpievērš šim jautājumam starptautiskā līmenī, Eiropas Savienības līmenī, bet arī starptautiskajā līmenī. Mums ir jācīnās pret tādu vardarbību, kas eh, balstītu uz dzimumu atšķirību, un mums nevajadzētu pievērt acis uz tiem noziegumiem, kuras, kuri tiek um, īstenot attiecībā pret mūsu pašu pilsoņiem, mūsu pašu dalībvalstīs. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, es vēlētos atgādināt vēlreiz to, ko teicu pašā sākumā. Vardarbība pret sievietēm tā nav vietas civilizētā sabiedrībā. Es pateicos parlamentam par to, ka tas šodien pievērsies šim jautājumam un varu teikt, ka jūs varat rēķināties ar pilnu padomas atbalstu šīs prezidentūras laikā un arī turpmāk. Mēs noteikti atbalstīsim visus tos, kas ir par taisnīgumu un vienlīdzību. Paldies! Grazie, ministro, la parola. Liels paldies, ministrs kundzei. Tagad uzstāsies de Guhta kungs. Merci euh, beaucoup, euh, madame la présidente. Liels paldies, priekšsēdētāji. À l'occasion de la journée. Šīs starptautiskās dienas uh, laikā komisija vēlas vēlreiz paust savu spēcīgo politisko apņemšanos cīnīties pret vardarbību pret sievietēm, un šī apņemšanās ir arī atspoguļot Stokholmas programmas komunikācijā, un nu, cita uh, starpā ir arī prioritātes par īpašām attiecībām attieksme attiecībā uz bērniem un īpaši vainu cilvēkiem. Eh, kā tā, tādām personām, kā sievietēm, vardarbības eh, upuriem un eh, cil, vecā gada gājuma cilvēkiem. Ar sagatavoto ceļu kārti komisija ir apņēmusies turpināt iznīdēt, izskaust vardarbību pret sievietēm vardarbību pret vieglāk ievainojumiem cilvēkiem un cilvēku tirzniecību. Tāpat ļoti nozīmīgs jautājums ir vardarbības pret sievietēm izskaušana. Mēs šobrīd gatavojam dokumentāciju eh, darbam. Tomēr ir ļoti nozīmīgi eh, finansēt konkrētās darbības. Komisija jau ir sniegusi savu devumu cīņā pret eh, vardarbību Eiropā ar programmas DAFNE palīdzību Un šobrīd ir jāstiprina šīs programmas darbība ar eh, konkrētiem pasākumiem. Vispirms komisija ir identificējusi darbības DAFNE 3 programmu ietvaros, lai varētu izveidot ko eh, konsekventāko Eiropas eh, Savienības stratēģiju cīņā vardarbības izskalšanai pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, pateicoties uh, Eh, budžetām, kas būs aptuveni 17 miljoni eiro šajā 2009. gadā. Un šie pasākumi eh, ir jāskat kopumā vēl ar, kopā ar nacionālajās programmās paredzētajiem darbiem. Programmā Dafne 3 eh, 2010. gadam ir paredzēts konsultācijas ar ekspertiem. Tādā veidā mēs varēsim identificēt nepieciešamās darbības Eiropas Savienības līmenī un veicināt kopīgu pieeju no dalību valstu puse šim jautājumam. Tāpat arī komisija uzsāks e, svarīgu pētījumu par e, pasākumu veicamību, lai mēs varētu risināt likumdošanas jautājumu pret e, vardarbību dzimumu ziņā, vardarbību pret bērniem Eiropas Savienības līmenī, un kuru rezultāti tiks prezentēti 2010. gada laikā. Komisijas nodoms apvienot dalību valstu valdību pārstāvis un pārstāvis no institūcijām, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, starptautisko organizāciju pārstāvis, lai varētu izveidot eh, skaidrāku eh, Eiropas kopienas politiku. Bez tam arī apmaiņa ar eh, vislabāko praksi un konkrētiem pasākumiem jau ir tikusi organizēta eh, pasākuma cīņā pret noziedzību ietvaros. Tāpat arī ir jāatzīmē, ka eh, galējās vardarbības pret sievietēm formas ir jāizskauž ar visbargākajiem līdzekļiem. Un šajā sakrā komisija ir piedāvājusi martā eh, grozīt Eiropas Uh, likumdošanas, uh, likumdošanas pamatnoteikumus attiecībā uz cīņu pret cilvēku tirzniecību, lai varētu aizstāvēt visvieglāk ievainojamo ko persontiesības. Uh, un ir komisija secinājusi, ka iniciatīvā kā, kā iz, izsludināt vardarbības pret sievietēm izkošanas gadu varbūt ir pāragra, kamēr nav izstrādāta attiecīga, attiecīgas nostādnes. Dodu tagad vārdu Benitai Ferrero Valdnerei. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie parlamenta deputāti. Kā jūs zināt? Esmu vienmēr, un pati kā sieviete, vienmēr bijusi iesaistīta, iesaistījusies cīņā pret vardarbību pret sievietēm. Un jautājumā par lēmējvaras piešķiršanu sievietēm vispār ne, gan eh, kamēr es strādāju komisijā pašreizējā amatā, gan arī iepriekš, savā iepriekšējā ministrs amatā, un tāpēc es gribētu teikt dažus vārdus šajā sakarā. Eh, par ārējām eh, darbībām, papildus specifiskiem pasākumiem attīstības valstīs, eh, par kurām runās mans kolēģis vēlāk. Cīņa pret eh, vardarbību pret sievietēm ir, manuprāt, kļuvusi par ļoti nozīmīgu virzienu Eiropas Savienības cilvēktiesību politikā, kuras darbības tiek stiprinātas ar konkrētām vadlīnijām, kas ir pieņemtas 2008. gada decembrī. Un šo vadlīniju ieviešana ir saistāma Eh, ar vietējām darbībām trešajās valstīs, kurās ir klātesoša Eiropas Savienība. Aptuveni 93. valstīs Eiropas Savienības dalību valstu vēstniecības un Eiropas komisijas delegācijas ir izveidojušas savus konkrētos darbības plānus, lai varētu ieviest šīs vadlīnijas, kuras paredz veselu sarakstu ar iniciatīvām, kas ir jāizteno periodā no 2009. līdz 2010. gadam un mēs šim jautājumam eh, eh, pievēršam lielu uzmanību un sūtam skaidru vēstījumu. Vardarbība pret sievietēm nevar tikt attaisnota tradīcija vai kultūras relativismu vārdā. Un šo dialogu kontekstā mēs piedāvājam eh, palīdzību ar mūsu sadarbību, lai varētu īstenot uh, E, rekomendācijas, ko ir izstrādājuši šie spe, speciālie referenti attiecībā uz vardarbības pret e, sievietēm izskaušanu, gan e, dzimumu līdztiesības jautājumos, kā arī, lai varētu palīdzēt atbrīvoties no tādas likumdošanas, kas paredz sievietes diskrimināciju. Un lai uh, kā arī, lai varētu īstenot eh, rezolūcijas 1327 un 1329, eh, 1820, eh, lai varētu galīgi un pilnīgi izskaust vardarbību pret sievietēm. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi gan Eiropas drošības aizsardzības politikai, kā arī izmantojot Eiropas kopienas instrumentus. Un ar šīm darbībām mēs varam efektīvāk integrēt sievietes dimensiju eh, konfliktu risināšanas ciklā, sākot ar preventīvo darbību, līdz atrisināšanai un līdz pat miera stiprināšanai un rekonstrukcijas darbam ilgākā termiņā. Es personiski esmu lūgusi 40 E, sieviešu, vadošo amatā esošu sieviešu atbalstu visā pasaulē, lai varētu palīdziet īstenot rezolūciju 1326 ministru līmeni pēc e, tās vēsturiskās pieņemšanas. Un esmu ļoti lepna par šo domu, šo domu pārņēma apvienoto nāciju ģenerālsekretārs Bens Kīmūns, bet e, iespējams ir jāatzīmē pat vēl vairāk tas fakts, ka sagatavojot šo ministru konferenci, uh, pieaugošs organizāciju, starptautisku organizāciju un dalību valstu, valstu skaits, taiskaitā Āfrikas Savienība, ir e, izlēmuši stiprināt savu darbību, lai varētu veicināt rezolūcijas 13.25 darbību, attīstot taiskaitā nacionālos darbības plānus. Un noslēgumā e, priekšsēdātais gribētu izteikt dažas personiskas pārdomas. Es augsti vērtēju iespēju, kā Eiropas Savienības e, Eh, eh, eh, politikas ir gan iekšējās, gan ārējās ņēmušas vērā to, cik nozīmīgs ir šis jautājums vardarbības pret sievietēm izskaušana un tā risināšana. Un es apliecinu savu personisko apņemšanos strādāt šajā jomā, un esmu gandarīti, ka tas saskan ar kopīgajiem mērķiem. Paldies, priekšsētētāji! Paldies! Priekš eh, komisārs kundze, tagad izteiksies politisko grupu pārstāvi. Pirmkārt, tautas partijas vārdā Materas kundze, pusotru minūtu. Sī, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vardarbība pret sievietēm ir jānovērš, un tā ir ļoti svarīga tēma. Lai to varētu izdarīt, mums visiem ir vairāk jāiegulda savus darbs gan Eiropas iestādēm, gan dalību valstīm, gan pilsoniskai sabiedrībai. Vardarbība pret sievietēm ir gan cilvēktiesība pārkāpums, eh, gan arī tā ir būtiska negatīva ietekme gan uz individu, gan uz sabiedrību kopumā. Mēs to nedrīkstam ignorēt Un šī tēma noteikti ir jārisina no vairākām frontēm, piemēram, kultūras jomā. Mēs nedrīkstam attaisnot vardarbības attaisnošanu, uzskatot, ka tā ir kultūras iezīme. Nē, mums ir nepieciešams informācijas kampaņas jauniešu vidū, ir jāveicina viņu izpratni par šo problēmu. Skolā mēs varētu organizēt šādas kampaņas. Eiropas parlaments vairākus gadus jau ir aicinājis nosaukt kādu no gadiem par gadu cīņai cīņai pret vardarbību. Tam eh, varētu būt ietekme gan Eiropas Savienības iekšienē, gan arī ārpus. Mēs uzskatām, ka šīs jautājums noteikti ir ļoti prioritārs. Tam jābūt ļoti augstu darbu kārtībā gan Eiropā, gan arī starptautiskā plāksnē starp Eiropas Savienību un ANO ir jābūt ļoti ciešai sadarbībai šī jautājuma risināšanā, lai mēs visi darbotos vienā virzienā. Eiropas parlamentā ir paredzēta uzklausīšana. Uh, Un šajā uzklausīšanā ANO ģenerāla sekretāra vietniece arī ieradās. Šī uzklausīšana jau bija organizēta un, un viedoklis Eiropas Savienībai un ANO bija ļoti līdzīgs. Lielas paldies! Tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Tomsens kundze pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāju kungs, godātie kolēģi! Šodien, 27. novembrī, Mēs svinam Startautisko dienu vardarbībai pret sievietēm un šīs vardarbības izskaušanai. Tā nav tikai sieviešu problēma vien, nē, es domāju, ka mums šeit ir jārunā plašāk par cilvēku tiesībām, par tiesībām uz dzīvību un drošību. Ano lēš, ka, ka septiņas no katrām desmit sievietēm savu mūžu laikā ir cietušas no vardarbības tā ir parādība, šī vardarbība ir parādība, kas ir daudz plašāk izplatīta nekā ceļa negadījumi vai kādas slimības. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība kaut ko darītu. Eiropas komisijai ļoti steidzam ir jāizstrādā priekšlikums Eiropas politikai šīs vardarbības apkarošanai. Dažādajās dalību valstīs ir jāveic pasākumi šīs parādības izskaušanai. Ir skaidrs, ka dažas dalību valstis šo problēmu uztver nopietnāk nekā citas. Spānijas prezidentūra ir iekļāvusi šo jautājumu kā vienu no sava, savām prioritātēm, tā kā Spānijas prezidentūras laikā šī būs viena no prioritātēm. Uh, Eiropas eh, Savienībā ir paredzēts izveidot novērošanas aģentūru vardarbības novērošanai un tā palīdzētu izstrādāt labākās stratēģijas šāds vardarbības apkarošanai. Es domāju, ka šie centieni noteikti ir jāatbalsta, jo šī Spānijas prezidentūras iniciatīva varētu uh, kļūt ļoti uh, par tādu ļoti labu rezultātu, no kur varētu gūt labam visas sievietes. Liels paldies! Un tagad Alde grupas vārdā uzstāsies Parvānos kundze. Vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, ne tikai tādēļ, ka šodien ir startautiskā diena visu veidu vardarbības izskaušanai pret sievietēm, mēs runājam par šo rezolūciju. Mums vispār jāuzdod, vai esam pietiekam daudz darījuši, jo 25% sieviešu cieši no vardarbības, seksuālās eksploatācijas, sieviešu ģenitāliju, uh, izkropļošanas. Viens no briesmīgākajiem piemēriem ir tas, ka vardarbība, tie, uh, izvarošana tiek izmantot kā karierots piemēram, Kongo. Ir pienācis laiks Eiropas Savienībai izstrādāt kopīgu rīcības plānu pret visa veida vardarbību pret sievietēm, ieskaitot arī sieviešu tirdzniecību. Komisārs Kunds gribētu jūs informēt, ka šodien mēs balsojam par rezolūciju par Stokholmas programmu. Tajā ir viens grozījums, kurā tiek aicināts izstrādāt direktīvu. Uh, darbībai pret vardarbību pret sievietēm un arī, uh, ka ir jā jāsauc pie atbildības vainīgie. Es ceru, ka šoreiz mūsu kolēģi, jūs komisijā un padome neatsauksies uz subsidiaritātes principu un neslēpsies aiz tā. Un ļoti drīz mēs redzēsim, ka šī direktīva tiks pieņemta un tāpat būs arī rīcības plāns vardarbības izskaušanai. Mēs esam uzrakstījuši vēstuli arī Spānijas prezidentūrai, kas labi apzinās šo prioritāti. Es ceru, ka tā būs prioritāte mums visiem. Paldies! Paldies, un tagad zaļo un Eiropas brīvās alianses vārdā Romēvo ir Raidukungs vienmēr. Jā, tik tiešām ir nepieciešams izstrādāt ļoti skaidru tiesisko pamatu visa veida vardarbības izskaušanai pret sievietēm. Es tāpat gribu aicināt padomu un komisiju pieņemt lēmumu par Eiropas politikas veidošanu šajā jomā. Dažas Eiropas Savienības valstis veiksmīgi ris risinās šo problēmu. Ir nepieciešama nulles tolerance visām Eiropas institūcijām pret šo parādību. Uh, Parlamentam, padomē un komisijai jāstrādā pie konsolidētāka un saskaņotāka plāna šajā jomā, lai visu veidu vārdarbība tiktu izskausta, kā jau, es, kā jau šeit minēja kolēģi, tiks izveidot observatoriju vārdarbībai. Bez tām es gribu aicināt komisiju un padomi arī ņemt vērā manu speciālo lūgumu vardarbības izskaušanai, it īpaši uh, attiecībā uz sieviešu tirdzniecību. Manā ziņojumā par, dzime, par ģimenes jautājumiem ir minēti šie jautājumi. Nobeigumā es gribētu sveikt tribīnē draugus no Kongo asociācijas mieram un taisnīgumam. Mēs šeit visi sēžam ar baltu puķi priekšā un tādējādi atceramies, ka šī cīņa ir kopīga ar visiem citiem cilvēkiem citās valstīs ārpus Eiropas Savienības. Tā atgādina par to, ka mēs esam kopā. Paldies, un tagad Eiropas konservatīvā un reformista vārdā Janako Dakis kundze divas minūtes. Uh, Vardarbība pret sievietēm ir jautājums, kas ir jāapspriež, un es apsveicu um, FEM komisijas priekšsēdētāju par to, ka šis jautājums tiek virzīts mums debatēs. Tas ir jautājums ne tikai par dzimumu līdztiesību, pat ne tikai par cilvēku tiesībām, bet tas ir krimināla tiesību jautājums vispirms. Un tādēļ tas ir suverēno valstu prerogatīvas jautājums. Atbilstoši Eiropas padomas informācijai, mm, 25% no sievietēm savā mūža laikā cieša no vardarbības ģimenē. Uh, Mums ir jānodrošina resursi informācijas izplatīšanai un debašu izvēršanai ne tikai pret sievietēm, bet arī pret vīriešiem. Atbil, a, a, apvienotās karalistas e, iekšlietu ministrijas rīcībā ir informācija, ka viens no sešiem vīriešiem cieš no šādas vardarbības ģimenē. Eh, cilvēki, kas eh, cieši no, ģimen, eh, no vardarbības ģimenē, nāk no visām sociālajām grupām, un vardarbības skār visus ģimenes locekļus. Un, lai uh, cilvēki pēc tam varētu atgūties no tā, ir nepieciešams ilglaicīgs atbalsts. Tādēļ mums ir jānodrošina drošs patvērums šiem cilvēkiem, kur viņi varētu atgūt ticību saviem spēkiem un varētu nodrošināt normālu sabiedrības funkcionēšanu. Šādiem projektiem ir nepieciešams finansiāls atbalsts, un Eiropas Savienība var rīkoties proaktīvi, lai mazinātu vardarbību gan pret vīriešiem, gan pret sievietēm. Un ir svarīgi la, atcerēties, ka šis ir jautājums, ko mēs nevaram atļauties ignorēt. Paldies, un tagad politiskajām grupām nepievienojušos deputātu vārdā Stasens kundz vienu minūtu. Priekšsēdētāji, kolēģis Sensona uzdeva jaunievu jautājumu par uh, vardarbības izskaušanu pret sievietēm. Šī problēma ir ļoti nozīmīga Eiropā, kas risinām visos līmeņos, un es domāju, ka mums ir nepieciešams uh, meklēt Eiropas pieeju. Mēs uzstājam uz, uz integrētu pieeju dalībvalstu līmenī un nevis eh, vispārīgu pieeju. Ir jāizskauž jebkura veida vardarbība pret sievietēm, ir jāņem vērā vardarbības izpausmes pret musulmaņu sievietēm ģimenes lokā. Un ir nepieciešams uh, Eh, eh, šo jautājumu skatīt eh, musulmaņu sievietes un vīrieša kontekstā. Tāpat arī mums ir jāatzīst, ka šāda vardarbība ir nepie, nepieņemama, un es, mana partija aicina cīnīties dalību valstīm, valstis pret jebkura veida vardarbību. It īpaši es gribu uzsvērt musulmaņu ģimenēs valdošo vardarbību. Nākošais runātājs Bauers kundze. Köszönöm szépen, elnök úr. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Es gribētu atgādināt eh, to, ko jūs, ministrs kundze, jau pieminējāt. Civilizētā sabiedrībā nedrīkst būt vardarbības. Un šie ir desmitā reize, kad mēs eh, piesaucām ANO deklarāciju par vardarbības pret sievietēm izskaušanu. Es uh, uzklausīju, ko teica kolēģi, klausījos, ko jūs teicāt, un es domāju, kas notiks vēl pēc desmit gadiem, pēc divdesmit gadiem. Un es domāju, vai tiešām vēl pēc desmit gadiem mēs runāsim par to pašu bez jebkādiem rezultātiem un ka civilizētā sabiedrībā joprojām turpināsies vardarbība. Es domāju, ir vietā pateikt, ka laiks nedarbojas mūsu labā. Ja paraugamies uz sabiedrībām, tad agresivitāte kopumā pieaug, un tas ir pateicoties mēdīju ietekmei. Bez tam, protams, arī krīze dara savu. Psihologi bieži saka, ka krīze var negatīvi ietekmēt cilvēku agresivitāti. Šis jautājums par vardarbību pret sievietēm, protams, ir problēma. Es zinu, ka daudz mūsu mm, kolēģi vīrieši bieži saka, ka arī vīrieši cieši no šādas vardarbības. Jā, tā ir taisnība, bet diemžēl ir jāatzīst, ka statistika pierāda, ka 95% no šāda veida upuriem, kas cieši tātad no vardarbības, mm, tīpaši ģimenē, ir, de, ir sievietes. Ja runā runājam par cilvēku tirzniecību, tad 80% no tiem, kas cietuši no šī nozieguma, ir sievietes. Komisārs Kunz, man liekas, ka ir pienācis laiks Eiropas institūcijām nopietnāk risināt šos jautājumus nekā līdz šim. Paldies! Garcia Peres Kunze, pusotra minūte. Šodien miljoniem, eh, miljoniem cilvēku atzīmē vardarbības pret sievietēm izskaušanas dienu. Mēs nevaram eh, pievērt acis saskaroties ar vienu no lielākajiem postiem, ar ko saskars mūsdienu cil, eh, cilvēks. Nav nekāda argumenta, eh, ne arī es, tas ir jāmēģina saprast. Ir sievietes, kas tiek nogalināts tikai tāpēc, ka viņas ir sievietes, un saskaroties ar šo realitāti mēs visi esam atbildīgi. Eiropas institūcijas, dalībvalstis un organizācijas. Mums ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie līdzekļi veikt, lai varētu izskaust eh, dzimumu vardarbību un lai mēs varētu pieņemt drosmīgākus eh, lēmumus. Tādas valsts kā Spānija ir eh, veikušas un spēr, konkrētus soļus šajā virzienā. Un Tāpēc ir kā piemērs, kam vajadzētu sekot pārējai Eiropai. Izglītība, līdztiesībā, cīņa pret stereotipiem. Uh, Eh, juridiskās palīdzības pasākumu upuriem, un mēs varētu uzskaitīt vēl eh, citas politikas, kas ir nepieciešamas šajā virzienā. Un tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti nozīmīgi, lai nākamā Spānijas eh, prezidentūra, kas to, to nospraustu kā vienu no saviem prioritāriem pasākumiem. Un es ceru, ka parlaments atbalstīs ikvienu un visas no iniciatīvām, kas ir paredzētas šajā virzienā. Apvienosim savus pūliņus, lai mēs varētu būt kopā ar miljoniem sieviešu, kas ir upuri, kas nevar gaidīt darīt nevienu minūtu vairāk. Kirijas Kretu, viena lepto. Paldies, tālāk Kreto kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau tika norādīts, vardarbība pret sievietēm ir nopietna problēma, kurai nevienmēr mēs pievērš, pievēršam vajadzīgo uzmanību. Un, uh, Tīpaši jaunatīstības valstīs mēs redzam, ka šī problēma ir plaši izplatīta. Uh, Seksuālā vardarbība pret sievietēm, pret jaunām sievietēm un bērniem ir sasniegusi tiešām biedējošas apmērs Somālijā, Burundijā, Liberijā, valstīs, kurās notiek dažādi militārie konflikti. Diemžēl vardarbība sastopama arī miermīrīgās un demokrātiskās pasaules valstīs, un mūsu pienākums ir pievērst uzmanību tām, lai tie, kuri pastrādā šādas noziegums, tiktu sodīti un mums ir jādara viss, lai uzlabotu sieviešu drošību un lai sniegtu palīdzību seksuālās agresijas upuriem, sākot ar medicīnisko palīdzību un beidzot ar uh, reintegrācijas sabiedrībā. Es gribētu norādīt, ka Deve komiteja atzīmēja dienu, kas iezīmē uh, cīņu par uh, eh, vārdarbību pret sievietēm, un es gribētu apsveikt Ferrero Valdners kundz par to interesētību, ko viņa izrādījis par šo tēmu. Paldies, Kosta kundz, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es gribētu veltīt šo starptautisko dienu. Uh, cīņai pret eh, vardarbību pret sievietēm, Poļitkovskas kundzei, kur eh, ir eh, arī kļuvusi par vardarbības fatālu upuri. Un ļoti bieži vajadzētu runāt arī par sieviešu pazemošanu. Uh, ne tikai tieši agresiju pret tām. Mums ir nepieciešama um, Eiropas sistēma, uh, kurā mums būtu iegūstām uh, statistikas dati par vardarbību pret neaizsargātajām sabiedrības grupām. Un mēs gribētu redzēt skaidrus rezultātus. Mēs gribētu redzēt arī Eiropas vadlīnijas attiecībā uz sieviešu tiesību aizsardzību konfliktu teritorijās. Ļoti bieži um, valstīs, kurās uh, tā ir liela problēma, attiecīgos projektus realizē nevalstiskās organizācijas, un mums būtu jāsniedz šīm organizācijām atbalsts. Lisabonas līgums un Stokholmas programma dod mums iespēju uh, izvērst kopienas līmeņa pasākumus. Būtu jāatzīmē, ka arvien pieaug vardarbība pret jaunām sievietēm un uh, nepilngadīgajiem. Tas ir cieši saistīts ar narkotiku un alkoholu lietošanu. Paldies! Paldies! Šernīžīna kundze! Viena minūte. Panie przewodniczący, koleżanki i kolēģi. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Miljoniem sieviešu tiek sistas, eh, pārdotas, izvarotas un visādi citādi viņām tiek darīts pāri. Tikai tādēļ, ka viņas ir sievietes. Vārdarbība ir kaitīgāka sieviešu dzimtai nekā tādas smagas slimības kā uh, vēzis, piemēram, jo vardarbības skar vairāk sieviešu. Kas mums ir jādara? Pirmkārt, politiķiem ir jāatbrīvojas no savas uh, reliģiskās pārliecības, varētu teikt, ka vīrietis ir galvenais šajā pasaulē, un attieksme ir jāmaina. Manā valstī, uh, piemēram, ir ārkārtīgi konservatīvi likumi. Tur <clears throat> mm, dažādu ticību priesteriem ir ļauts ietekmēt sievietes dzīvi noteikt to, kāda būs viņas loma. Loma parasti ir mājās un virtuvē. Sievietēm nav tādu tiesību, kā piemēram tiesības uz abortu un ārpusdzemdas apaugļošanu poļu sieviete nes savu krustu, un viņai ir jāpacieš, ka vīrs viņu sit. Es jūs visus gribētu aicināt uz konferenci, kas notiks 10. decembrī Eiropas parlamentā par vardarbību pret sievietēm. Šo konferenci organizē e, Polijas sieviešu centrs. Lielas paldies, Seņižins kundzei! Tagad brīvais mikrofons. Zaļā, zilā kartiņa ir domāta jautājumu uzdošanai kādam runātājam. Es redzu, ka daži deputāti jau tagad pacēluši šo kartiņu, bet tas, acīm redzot, ir nevietā. Ja vēlties teikt vienas minūtes runu šajā brīvā mikrofona procedūrā, tad jūs jau esat pierakstījušies. Tā, acīm redzot, es jūs izsaukšu. Otrkārt gribētu teikt, ka mēs jau tā esam pārterējuši laiku. Uh, es uh, došu vārdu sešiem cilvēkiem, katram tikai vienu minūti, bet nekādā gadījumā nevairāk. Tātad brīvais mikrofons. Grīniks kundze, viena minūte. Merci, monsieur le président, chers collègues. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Katru dienu Eiropā viena sieviete no piecām kļūst par vardarbības upuri. Vardarbība pret sievietēm ir nepieņemama jebkurā tās formā. Tomēr Eiropā ļoti daudz sievietes un meitenes turpina dzīvot agresijas un eksploatācijas sēnām. Skaitļi ir satraucoši. Vardarbība pret sievietēm eh, izpaužas daudzās formās, un mēs ar to saskaramies gandrīz visur. Seksuāla izmantošana, vardarbība dzīves vietās, seksuālais skaršana darbvietās, izvarošana tā skaitā Tā skaitā ģimenē un arī kārtaktika ārpus Eiropas. Vardarbība ir eh, viens no pirmajiem nāves iemesliem sievietēm vecumā no 16 līdz 40 gadiem. Un nav pietiekami, ka mēs runājam par šo vardarbību, ir jārīkojas. Eiropas Savienībai ir jāaizsargā visstrauslākie tās iedzīvotāji, un cīņa pret vardarbību pret eh, sievietēm ir cīņa par cilvēktiesībām kopumā, un Dafne programma, kas paredz darbības cīņai pret eh, vardarbību, ir nepietiek, nepiet, nepietiekama. Ir jāpacer, jāparedz jauni pasākumi Eiropas līmenī, kas būtu konsekventi. Es atbalstu iniciatīvu organizēt Eiropas kādu vardarbības pret sievietei sievietēm izskaušanu, ka, ko nu jau vairākus gadus pieprasa mūsu institūcija. Ronzulī kundze, vienu minūtu lūdzu. Vai Ronzulī kundze ir šeit? Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi! Es gribētu vērsties pie Matērs un Tasens kundz. Viņas runāja par vardarbību, kas balstīt uz kultūras un reliģijas eh, koncepcijām. Es gribētu pastāstīt, kas notika ar mani, kad es biju brīvprātīgā vienā no misijām. Tas ir stāsts par Karīnu, sievieti, kur negribēja valkāt burka, un uh, viņas vīrs viņu sodīja. Uh, Um, viņš uzbruka viņai naktī, kamēr viņa gulēja un uh, uzlēja skābi. Un tagad uh, viņa cenšas atgūties uh, no fiziskajām rētām un arī no psiholoģiskās traumas. Es ceru, ka šī diena nebūs vienkārši kaut kas, ko mēs atķeksējam kalendārā, bet ka mēs tiešām rīkosimies, lai sievietes tiktu uh, pasargātas. Paldies! Starvēla kungs, vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, pasaulē ir daudz sieviešu, kas katru dienu cīnās pret vardarbību, kas pret tām tiek vērsta, taču viņām nav jāpaliek vienām šajā cīņā, jo šī vardarbība pret viņām lielā mērā tiek paveikta no vīriešu puses, un šie pārkāpumi pārkāpumi pret cilvēci kopumā, un tādēļ, protams, ka arī vīriešiem jāiesaistās tās apkarošanā, un tādēļ es piedalos Baltās lentītes kustībā. Tā ir iniciatīva, kuru sāka vīrieši, lai pārliecinātu citus vīriešus. Šī kampaņa uzsākās pirms gandrīz 20 gadiem. Kā Kanādā. Kādu dienu vīriešu klubs nolēma, ka viņiem ir jāuzrunā citi vīrieši un jāaicina viņi nebūt vardarbīgiem pret sievietēm. Un tādēļ viņi izvēlējās par savu simbolu šo balto lentīti. E, šeit ir Kongo delegācija un par to mēs jau runājam, ka Kongo ļoti daudz sievietes cieši no vardarbības. Arī tur vīrieši ir pievienojušies šai kustībai. Es gribētu aicināt kolēģus, kas vēl nav iestājušies šajā kustībā, tai pievienoties. Bieži vien vardarbība ir ne tikai fiziska, bet arī morāla, un bieži vien zinat, ka vārdi var būt sāpīgāki par sitieniem. Paldies! Paldies! Serbojas kundze, viena minūte. Es, ka um, violența împotriva femeilor sub... Paldies, priekšsēdētāji! Vardarbība pret sievietēm var būt dažāda veida atkarībā no politiskā, ekonomiskā un kultūras konteksta katrā sabiedrībā. Varbūt gan psiholoģisks ietekme, gan piespiedu precība, precības, gan arī fiziskā vardarbība. Visa šī, visas vardarbības formas ir nepieņemams, jo tie ir cilvēktiesību pārkāpumi. Un tas ir šķērslis, lai mēs varētu panākt vienlīdzību starp abiem dzīvumiem. No vardarbības iet bojā vairāk sieviešu nekā no ļaundabības neveselīgiem audējiem. Tā izkropļo mūsu sabiedrību, un tādēļ es domāju, ka mums intensīvāk jāapkaro šī parādība. ANO aplēses rāda, ka šī vardarbība izplatās aizvien plašāk no gadu uz gadu ļoti bieži par vardarbību neviens neziņo. Rumānijā mēs atbalstām ANO kampaņu, kas saucas Sievietes ēna vai sieviete sēnā. Šīs kampaņas mērķis ir labāk izprast vardarbības nopietnību. Lielas paldies! Maizners kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Godātie deputāti, dāmas un kungi, vardarbība pret sievietēm ir cilvēktiesība pārkāpums, un nav svarīgi, kādā veidā šī vardarbība izpaužot ar izvarošanu vai piespiedu laulības. Uh, Nogalināšana goda dēļ patiešām ārkārtīgi man satrauc pirmkārt jau kā termins. Es domāju, ka mums viss, kas iespējams jādara, lai to apkarotu. Pirms mēs pieņemam Lisabonas stratēģiju, mēs runājam par pamatiesību hartu un gribējām to iekļaut Lisabonas lūgumā. Es domāju, ka Eiropas Savienībā mūsu pienākums ir darīt visu, lai šādu veidu vardarbību izskaustu. Jau tika pieminēts, ka vardarbība ir izmantot karā, izvarošana ir tiek lietot kā kara ierocis. Pirms brīža tika pieminēta Kongo valsts. Tur tas notiek gadiem ilgi. Uh, Bieži vien mēs runājam arī par maz bērnu izvarošanu, par eh, grūtnieču izvarošanu. Tas ir absolūti nepieņemam. Komisāra Felērēro Valdnera savā runā atsaucās uz sievietēm, kas ir ieņēmušas augstus posteņus savu valstu valdībās. Viņa ir runājusi ar viņām par vardarbības jautājumu, bet ar to nepietiek, jo tas nav tikai sieviešu jautājums, tas ir viss cilvēks jautājums. Mums jādara viss, lai Eiropas Savienība uzlabotu esošo situāciju. Paldies, Hanslikas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Pēdējā laikā ir aizvien vairāk iniciatīvu, kas vērstas uz vardarbības izskaušanu pret sievietēm, taču, diemžēl, šī parādība tomēr vēl pastāv Eiropā. Un tā attiec uz visu vecumu grupu sievietēm un neatkarīgi no tā, kuram sociālajam slānim tās pieder. Šī vardarbība ir pilnīgi predabiska, tā nav arī neizbēgama. Uh, Šī vardarbība ir vienkārši noziegums. Tā, tas ir eh, pamata tiesību pārkāpums, tiesība uz dzīvību, uz cieņu, uz psiholoģisko un fizisko veselību. Ja mēs runājam par vārdarbību, tad mēs nevaram tēlot sievieti kā upur vienu. Nē, mums jānosoda arī pats vārdarbības izstrādātājs. Ne tikai jādomā par upuru, nedrīkst viņš palikt nesodīts. Mēs nedrīkstam arī dzīvot stereotipos. Lai no tā izvairītos, ir nepieciešama informācijas kampaņa, kurā ir informējama par to, cik sarežģīta šī. Tālāk Iguero kundze vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi šī starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai, tai būtu jāiezīmē eh, vienaldzības un klusuma sienas nojaukšanas brīdi pret šo sērgu, kas skar miljoniem sieviešu Eiropas Savienībā un pasaulē. Vardarbība pret sievietēm ir cilvēktiesība pārkāpums, un tas liedz viņām normāli iekļauties uh, sabiedriskajā dzīvē, darba dzīvē, un tas liedz tām un uh, realizēt sevi kā pilntiesīgām pilsonēm. Cīņa pret šādu vardarbību uh, E, ir ļoti svarīga. Ņemot vērā kapitālisma, ekonomisko un sociālo krīzi, sievietes tiek vēl vairāk pakļautas eksploatācijas riskām un izstumtas no sabiedrības. Tas e, veicina prostitūciju un padara viņas par vieglākiem upuriem cilvēku tirzniecībā. Mums ir nepieciešams vairāk līdzekļu un reāla rīcība politika, lai tiešām nodrošinātu e, dzimumu līdztiesību. Un mums ir vajadzīgs vajadzīgi praktiski plāni cīņai pret jebkuru veidu vārdarbību pret sievietēm. Tas ir jāpapildina ar diskriminācijas izskaušanu. Paldies! Es atvainojos atlikušajiem runātājiem, bet pēdējā runātāja būs Kinnīsen kundze vienu minūti. Viņas nav zālē? Ne, ir, lūdzu, Kinnīsen kundze. 2000, 2000 eh, gadi Eiropā ir raksturīgi ar ļoti daudziem drošības eh, likuma pastiprinājumiem, vairāk uzraudzības, vairāk cietumsodu, tomēr vardarbība pret sievietēm nemazinās. 2008. Eh, gadā 156 sievietes ir aizgājušas bojā, viņas ir nogalinājuši laulātie drošības pasākumi, kas ir izveidoti video uzraudzībai, e, kartīšu izveidošana un biometrija neatbilst sieviešu drošības pašreizējām vajadzībām. Šī vardarbība skar visas sievietes, visās dalībvalstīs, visās valstīs neatkarīgi no viņas sociālās vidas, e, reliģiskās piedarības ir saistīta ar viņu diskrimināciju uz viņu e, dzimumu piedarību. Seksisms tieši tāpat kā rasisms ir uh, alter ego vēl viens status. Kā cīnīties pret sesiksmu? Ir nepieciešama politiskā griba, kas ir pietiekami spēcīga, lai informētu, veiktu preventīvo darbu un pasargātu. Politiskā griba, lai. Uh, atbrīvotos no jebkuras diskriminācijas veida, uz kuri balstīts, eh, balstīta vardarbība. Un vai Eiropas pilsoņu, sieviešu dzimtai pilsoņu dros, dro, eh, drošība nav pelnījusi pienācīgu vērību? Paldies! Ja, viole... Paldies, un tagad padomas vārdā divas minūtes runās Torsensens kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Godā tie deputāti! Dāmas un kungi, es gribētu jums pateikties par šīm ļoti svarīgajām debatēm. Vardarbība pret sievietēm var izpausties ļoti dažādi, un to var tā var izpausties dažādi, bet sāpes uh, ir vienlīdz smagas neatkarīgi no tā, kurš ir upuris. Komisija ir daudz ko darījusi jau šajā jomā, un es personiski ļoti ceru, ka Eiropas institūcijas sadarbība patiešām palīdzēs mums apkarot šo vardarbību un nostiprināt līdztiesību. Bet mums ir jārīkojas strateģiski. Cilvēki aicināja realizēt konkrētus pasākumus, iniciatīvas. Es gribētu atkārtot, ka vardarbība pret sievietēm ir prioritāte prioritāte arī Eiropas Savienības prezidējošai valstī Zviedrijai. Stokholmas programma, kas tik pieņems, tiks pieņemta nākamajā mēnesī, palielina iespējas m, mm, aizsargāt sievietes, kas cietušas no vardarbības. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, 9. novembrī mūsu prezidentūra organizēja konferenci, kur bija gan pilsoniskās sabiedrības, gan nevalstisko organizāciju pārstāvi, un viņi dalījās pieredzē eh, cīņā, cīnoties pret vārdarbību pret sievietēm. Bez tam prezidentūra organizēja arī konferenci Briselē Eh, pār eh, cilvēku tirzniecības upuriem. Un mūsu mērķis bija palīdzēt, kā mēs varam palīdzēt mazaizsargātajiem un kā koncentrēties uz um, tām valstīm, tieši no kurienes nāk šie cilvēku tirzniecības upuri. Priekšsēdētāji dāmas un kungs, šīs ir ļoti svarīgas debatas. Mūsu priekšā vēl ir daudz nepārvarētu šķēršļu, bet es ļoti ceru, ka pienāks diena, ka šī vardarbība tiks izskausta pilnībā. Paldies, un tagad komisijas vārdā Deguht kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs! Es teikšu tikai dažus noslēguma vārdus, bet pirms tam gribētu pateikties visiem deputātiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Manuprāt, šīs debatas ir ļoti būtiskas, jo tā vardarbības forma, par kuru mēs šeit runājam, ir viena no brutālākajām viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem tas ir. Tas ir ļoti plaši izplatīts, ne tikai jaunatīstības valstīs. Jūs šeit daudz minējāt Kongo. Es domāju, ka vajadzētu runāt arī par citām attīstības valstīm, kā Pakistāna, piemēram. Vakar vakarā pēc sēdes šeit Eiropas parlamentā es skatījos ziņas televīzijā. Noskatījos arī programmu Francijas televīzijā par eh, sieviešu tiesību pārkāpumiem Pakistānā. Šī programma, šī pārēd bija vienkārši drausmīga, bet tā bija arī patiesa, tāds poguļo patieso situāciju. Viena no deputātēm šeit pieminēja piemēru, ka kāda sieviete nevēlējās valkāt burku un tādēļ vīrs viņai uzla uzlēja skābi. Nav šaubu, ka konflikta situācijas šādus vardarbības gadījumus tikai pavairo. Seksuālā vardarbība tiek izmantot kā kara ierocis. Pēc kāda laika, kad šī vardarbības forma ir izmantot, mēs redzam, ka sabiedrības sociālās saites tiek izjauktas, pazūd ētiskās normas Un gal galā ir tāda situācija, ka ne tikai kādi kaujinieki vai mm, dumpinieki ķeras pie šāda ieroča, to pašu dara arī mierīgie vienkāršie iedzīvotāji. Viņi arī uzbruk sievietēm un bērniem. Vairāki deputāti uzdev jautājumu. Vai būtu iespējams izveidot Eiropas direktīvu šīs problēmas izskaušanai. Direktīvu par vardarbību pret sievietēm, kas būtu kā preventīvs pasākums uh, un arī kas nodrošinātu upuru aizsardzību un vainīgo apkaru, uh, vainīgo saukšanu pie atbildības. Es nedomāju, ka tam ir juridiskā bāze. Lisabonas līgumā ir uh, paredzēti pasākumi attiecībā pret tādu uh, tādu noziegumu apkarošanu kā cilvēku tirzniecība, pedopornogrāfija. Eh, Pamattiesību deklarācija pati par sevi nav pietiekama juridiskā bāze, lai sāktu izstrādāt direktīvu šajā jomā. Un tomēr es domāju, ka Eiropas komisija turpinās meklēt veidus, kā apkarot šo problēmu. Piemēram, tas var tiek izdarīts caur dažādām rīcības programmām. Šīs programmas var darbināt izmantojot attīstības palīdzību, tāpat arī kā palīdzību tieši viegli ievainojumam grupām. Arī pie mums Eiropas Savienībā dažās dalību valstīs ir problēma. Mums vajadzētu būt kā piemēram cilvēktiesība aizsardzībai. Taču joprojām šajā jomā ir problēmas arī Eiropas Savienībā. Jūs varat rēķināties ar Eiropas komisijas atbalstu gan patreizajā komisijas sastāvā, gan arī jaunajā. Komisija būs apņēmības pilna šo pasākumu veikšanā. Komisija stiprinās uzsāktos pasākumus, jo mēs uzskatām, kas ir, ka tas ir nepieciešams. Viens no deputātiem ierosināja, ka dalību valstīm uh, komisijai, Eiropas Savienībai vajadzētu kaut ko darīt. Jā, pilnīgi taisnība. Es domāju, ka visos līmeņos un uh, visas kompetentās iestādes ir jāiesaist šīs problēmas risināšanā. Paldies! Paldies, komisāra kungs! esmu saņēmusi vairākus rezolūciju projektus, ko iesniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Debats par šo jautājumu ir beigušās. Balsojums par rezolūcijām notiks rīt. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta - padomas un komisijas paziņojumi par politisku risinājumu rašanu attiecībā uz pirātismu Somālijas krastu tuvumā.